šo amatu, un viņi ir pilntiesīgi locekļi. Tātad likumdošanas aktu pārakstīšana paziņoja, ka otrdien padomes priekšsēdētājs un mēs un es parakstīsim attiecīgos juridiskos aktus, kuri tiks arī paziņoti un publicēti šajā protokolā.